uzlabot savu situāciju, lai valsts var attīstīties un uh, lai tās nākotnē tā būtu demokrātiska valsts. Paldies! Paldies! Zaļos lūdzu pārstāvēs kolēģa Harmsa. Divas ar pusminūtes lūdzu. Paldies priekšādātā.